Kolēģis, medamis. Kolēģi, dāmas un kungi, sāksim sanāksmi. Vous plaît un peu de silence. Lūdzu, ievērojiet klusumu. La séance est ouverte. Euh, pardon de... Un sāksim darbu. Es atvainojos, um, ka sākām nedaudz ar aizkavēšanos, jo koordinātors apulce bija ievilkusies un tomēr budžeta komiteja sanāksme būs īsa jo šorīt priekšstādā konferencē tika pieņemts noteikts lēmums, tādēļ vesela rinda balsojuma nav vajadzīga. Tad jūs esat redzējuši darba kārtību, un ja nekādu komentāru nav, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta un apstiprināta. Tālāk nākamais punkts priekšstādātāji paziņojumi. Tie ir lasāmi, kobuņus dokumentā. Alors, j'ai euh, une, euh, euh j'ai une déclaration. Man ir paziņojums vai informācija drīzāk par diviem deleģētajiem aktiem. Tad divi deleģētie akti, kur ir īpašie noteikumi PPE struktūrām. Private partnership PPP, tas ir privātā publiskā partnerība, tātad tā, tā, šādas um, struktūra vienības, kas ir šādā publiskā privātā partnerības ietver, un Eiropas Savienības aģentūras, um, pamatojoties uz FR nosacījumiem, um, ir attiecīgi procedūra jāievēro, tad mēs varam apstrīdēt divu mēnešu laikā šos deleģētos aktus, tomēr grozījumus nedrīkst ierosināt. Uh, lūdzu paziņojiet sekretariātam līdz 25. oktobrim darbdien beigas, vai jūs teiksiet kaut kādas iebildumus attiecībā pret šiem diviem deleģētajiem aktiem, kurus deputāti ir saņēmuši. Un saskaņā ar divi, 210. pantu finanšu regulā kontrols periods ir divi mēneši, termiņš sāksies tad, kad deleģētā akta Tad tulkojums visās oficiālās valodās ir parlamentā saņemts šajā gadījumā. Tas, tas ir 1. oktobrs šis gads. Un šo periodu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem pēc padoms vai parlamenta iniciatīvas. Termiņš iebilst komitejā ir pietiekami īss, lai ļautu arī diskutēt. Un attiecīgi, ja ir kaut kādi iebildumi, tad, tad tie tiek risināti gan plenārsēdē, gan citā kārtā ar rezolūcijas pieteikumu. Un šis termiņš ir īs 25. oktobris ir šis termiņš tagad. Trešais punkts. Tālāk. Tur nekā nav. Tātad par protokolu nekādi iebildumi nav saņemti. Un tagad mēs runāsim par kādu punktu. Vēl viens cits jautājums e, pēc kāda referenta lūguma. Er, ziņojums Sivailo Kalfina ziņojums par Eiropas investīciju banku. Tad ne, nebalsosim par to šodien. Nākamreiz. Un nākamā reize tad beidzot būs 5. novembrī ir noteikts šis datums nākamai sanāksmē. Atcerēsties, ka šī ir, šis ir dātums, kur mēs jau paredzējām gada sākumā plānojot mūsu darbus, un tad mēs nolēmām pirms dažām nedēļām to atcelt, un ņemot vērā arī notikumu gaitu, arī tomēr koordinātori pieņem lēmumu atjaunot šo datumu, likt to atpakaļ, tāpēc lūdzu atzīmējiet jūsu darba kalendāros, ka 5. novembrī pēcpazienā būs budžeta komitejas sanāksme, notiks arī balsojums par svarīgiem jautājumiem. Un tā Tātad tā, esam gatavi ķerties pie galveniem punktiem. Tas ir sārunas par 2013. gada budžetu un budžetu grozījumu projektiem. Lūk, tātad mēs rezumēsim šo situāciju un uzklausīsim arī attiecīgi referentus. Vakar mums bija trialogs, par kur mēs runājam, kur mēs runājam par 2014. gada budžetu, un pilnīgi dabīgi parād, šis jautājums neatrisinājās. Par 2013. gada budžetu 13. gada grozījuma forma um, mēs nevarējām šodien atrisināt saistībā daudzgada finanšu schēmu. Tātad šis trialogs neļauj mums eh, atrisināt līdz galam šo jautājumu. Mēs mainījāmies ar viedokļiem un, piemēram, mums vēl ir problēmas ļoti svarīgas, kas ir jāatrisina arī sarunu nu, sakarā par daudzgadu finansu schēmu. Mums tas ir jāatrisina. Mums ir dažādi viedokļi. Un, un arī par nākamā gada budžetu viedokļu daudzveidība ir kaut kas kā normāla parādība. Nedēļas sākumā, droši vien zināsiet, koreper sanāksmē tika pieņemta astotais grožījuma budžets, kur ir runa uh, um, par, par 3,9 miljardiem. Tātad šis te dokuments tiek apstiprināts, kas ir nepieciešams, lai ir sektu rēķins par 2016. gada budžetu. Un attiecīgi tas tad arī palīdzētu atrisināt eh, apropriācijas summas piepildīšanos par 2013. gadu. Tad 3,9 eh, mm, ir tas, ko piedāvāja komisija, bet sliktā ziņa ir tāda, ka koreperā līdz galam netika šis jautājums apstiprināts, tika izklū uzklausīti komentāri, kas attiecās uz apsvērumu daļu un ar papildu paragrāfiem. Uh, Tātad runāja par DAB 8 vai DAB 9, tad šiem groziem projektiem un uh, atkal saistībā DFS. Un tā, tālāk padomei nav iespēja strādāt ar šo tekstu, kas nāk no komi, uh, korepera, jo šis process nav nodrošināts. Tātad mūsu sadarbības partneri daži uzskata to par normālu situāciju, tomēr es tam nevarētu piekrist. Vai budžets ir tikai cipari? Tad visi tie komentāri, kas izskanēja koreperā, arī ministru padome un parlamentā, sanāk, ka šiem komentāriem nav nekādas nozīmes. Šie komentāri visi ir politiski pēc savu raksturu Labi, mums nav nekas preti. Padome saka savus komentārus, kāds grib, un parlaments arī pauž savus komentārus tādus, kādus mēs gribam. Vai arī, eh, teiksim, šeit ir budžets, ko piedāvā Eiropas komisija, un tur ir arī eh, kaut kāda literatūra, lasām gabals, ne tikai cipari. Un tad mēs pieņemam lēmumu par tekstuālo daļu, un šim teksta daļai ir arī juridiskas sekas. Tad mums ir jābūt šim tekstam. Vai nu tā ir direktīva, vai nu no regula, vai kāds cits juridisks teksts, mums šāds teksts ir vajadzīgs. Attiecīgi komisija, komisija šo priekšlikumu izstrādā tālāk korepers un tālāk padome, bet teksta nav un kādas mums ir bāžas. Šeit ir tāda politiska saikne, un šo saikni politisko pauž padom. Un mēs gribam redzēt arī sakrīt darbību no eh, parlamentu puses kopš rezolūcijas pieņemšanas parlamentā 3. jūlijā šogad. Mm, tālāk bija dažādi sanāksmes, gan komitejās, budžeta mm, divpusējās dažādas sanāksmes, arī trialogu sanāksmes. Tad ir bijis vesels process pēc šī jūlija eh, rezolūcijas. Sanāk, ka vienošanās pēc šīm sarunām par eh, budžetu ir bloķētas. Mēs gribam attiek, atkal atsaukties uz 3. jūlija rezolūciju. Tur ir nosacījumi, kurus mēs formulējām eh, tie ir nepieciešami izpildē, lai mēs varētu ķerties pie galējā balsojuma par DFS. Tātad šie nu, nosacījumi bija veseli trīs vispirms pieņemt. Tātad š, š, šo atrisināt jautājumu par 3,9. Otrkārt veidot miljardiem otrā izveidot darba grupas sarās ar pašu resursiem, un treškārt pārbaudīt to, ka vairs nav tādu lielu politisko konfliktu par eh, juridisko bāzi programmā, ko finansē Eiropas budžets, ka par šīm lietām tiek vēstas mm, paralēlas sārunas, ka šeit nav pretruns starp šiem diviem virzieniem, lai nerastos tādas svarīgas politiskas problēmas vai pretrunas ar DFS. Tad mm, sārunas turpinās, bet kas attiec uz mūsu svarīgo punktu, tātad tas ir grozījuma budžets numur 9, 3,9 miljardi. Šobrīd ir tāda vienošanās parakstīts par padomi un mums. Un Mēs nevaram pieļaut tādu situāciju, kad kāds nosacījums, ko mēs esam izvirzījuši, tas netiek ievērot. Tas, žurnālisti man pārmeta, ka mēs gribam tagad strīdēties institucionāli, kaut kāds institucionālais strīds, nē, bet tas, gal, tas ir principi jautājums, jebkura vienošanās, vai nu laulība līgums, vai vienalga, kas tas ir ar noteiktām juridiskām konsekvencēm. Tas nav tā, ka jūs kaut ko apsolat un tad, tad viss tiek aizmirsta arī tirniecības komercsfērā, tiek parakstīts līgums, tad arī tas tiek respektēts. Un mēs esam gatavi, mēs jau esam to teikuši arī mūsu komitejā un arī visi referenti to ir pauduši, ka mēs esam gatavi izskatīt, kā vislabākā veidā nofinansēt šos lielos zaudējumus, kas ir diemžēl rādušies eh, arī atsevišķās valstīs, kuras izraisījuši lielie plūdi pagājušajā gadā. Eh, tādas lūk atšķirības eh, rezultātā radušās grūtības ar kalendāro plānošanu, kas nebija iepriekš paredzēts. Un no sākuma neizskatījās, ka būs politiski problēmas, vienkārši vadības trūkums padoms ietvaros, bet um, padome nebalso ministru līmenī par šo jautājumu. Tas, tas ir nepieciešams, lai parlaments arī varētu balsot pēc tam. Tātad ir nepieciešams, ka padome no sākuma no, nobalso un pēc tam parlaments. Un 13. 13. oktobrī tā tad būs balsojums padome. Te ir vēl trešais punkts, kas nav atrisināts. Tas ir augsta līmeņa darba grupas veidošana, kas bija otrajā punktā. Par šo punktu sarunas turpinās, un tur nav lielu pretrunu. Varbūt visas puses virzās uz priekšu pietiekam piesardzīgi. Mēs strādājam ar šo jautājumu un pietiekami nu, tuva ir viedokļu paušana, bet eh, varbūt virzības temps nav pietiekami dinamisks. Un eh, es arī esmu saņēmis vēstuli no Aldi un no sociālistiem. Eh, tur arī ir bāžas par to, ka sarunas augstgrupas ietvaros ir ielgušas. Un koreperam bija īpašs laiks pat atliecināts runāt par augstās grupas veidošanas procesu Man vēl nav dokuments no korepēra, es gaidu kaut kādu darba dokumentu no viņiem par šo te jautājumu. Un arī eh, rakstiski es informēšu Ulcu un citus eh, priekšsēdētāju konferences dalībniekus par šo situāciju. Mēs turpinam strādāt ar referentiem Ir iespējams eh, parlamentā varbūt tomēr paturēt šo datumu 23. oktobrs par visu paketu, kad mēs varētu varbūt balsot, bet eh, tad mums tomēr ir jāizdara ļoti stiprs spiediens uz padomi. Un, ja mēs nevarēsim šodien nobalsot ceturtdien pēcpusdienu par DFS atsevišķiem aspektiem, tas arī ir iespējams, ka mēs to nevaram izdarīt, bet mēs neesam nokārtojuši um, šīs visas lietas, un tad mums ir vēl pirmdien pēcpusdien rezervēts laiks, kur mēs varētu šo darbu turpināt. Un tā priekšsēdētāja konference pieņēma lēmumu uh, kopumā balsot par budžeta un likumdošanas jautājumiem saistībā ar DBS. Tātad tas ir iespējams arī novembrī, 19. novembrī tāda, tāda iespēja. Un es saprotu arī, ka šeit eh, būs grūtības ar noteiktiem normatīviem dosie, bet eh, šīm lietām varbūt ir mazāka eh, nozīme kā budžeta domstarpībām. Mums vajadzētu padomāt arī par sekām. Um, Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ot, šajā otrajā variantā mums varētu būt nedaudz vairāk laika sarunām. Šeit ir gan plusi, gan mīnusi šai pieejai. Nu, plusi būtu tādi, ka būtu iespējams pabeigt augstā līmeņa grupas darbu, varētu izveidot eh, procedūru sastāvu, ievēlot priekšsēdīs, tad tur kalendāru un darba kārtību izstrādāt. Un, ja būtu mums vēl viens šis papildu mēnesis, tad mēs varētu tiešām piestrādāt pie augstā līmeņa darba grupas veidošanas dažādiem aspektiem. Un mīnus ar šo pagarinājumu ir tāds, ka mums tiks izjaukts parastais budžeta pieņemšanas kalendārs. Un tad attiecīgi visas šīs sarunas par budžetu un tā pieņemšana arī 14. gadam šis kalendārs tiks grozīts. 20. Tā, jebkurā gadījumā 23. Eh, oktobrī mēs par DFS nebalsojam, mēs balsosim par budžetu, par mūsu grozīto budžetu. Tādā veidā, kas saskanētu ar šo kalendāru, ko paredz līgums, bet attiecīgi ņemot vērā, ka par 2014. gadu mums jārunā par padomu. 4. novembrī ir pirmā samierināšanās sanāksme, tālāk ir trialogs, kas parasti arī veltīt šiem jautājumiem šajā gadījumā 14. gada budžetam. Tas 7. novembris, tajā pašā nedēļā. Un 11. novembris pirmdiena ir otrā tad izlīguma sanāksme vai pasamierināšanās sanāksme. Uh, un attiecīgi arī iestājās 2, 13. novembris, kas ir termiņš 2014. gada budžeta mm, pieņemšanai no komisijas puses. Tad, un ja mums būs līdz 19. vienošanas, tad mēs 19. novembrī varētu tiešām arī galējā formā balsot. Un attiecīgi mēs mainām arī sarunu gaitu. Mums uh, ir divas vai trīs paketes, uh, ir DFS, un tad ir devītais budžeta grožiem projekts, kas ir saistīts ar globālo jautājumu. Un vēl varētu būt kaut kas, tātad divi, trīs ir atsevišķi jautājumu pakets, mm, tas nav nekas eh, tik nenormāli liels, bet eh, galu galā sarunas notiek un dažkārt ir nepieciešami divi, trīs gadi. Jebkurā gadījumā mēs turpinam sarunas, lai panāktu politisko vienošanos par DFS, un tas nozīmētu uh, ka mēs balsotu par DFS regulu, arī par starp institūciju nolīgumu, par sesto grozījumu budžetu. Un tad septītais nav vēl, astotais ar vēl nav saņemts. Tad Tad 19. visas šīs paketes uzbalsošanu, tajā pārt laikā mēs eh, runājam par devīto budžetu grozījumu, par šo zaudējumu sekšanu sakarā ar plūdiem. Eh, tad gl par globālo jautājumu 500 miljoni. Un tad mēs izskatām Um, arī šo atšķirību 1 miljārdu eiro apjomā starp, uh, starp uh, mūsu uzskatiem un, un um, padomus uzskatiem attiecībā uz saistību apropriācija. Lūk, tā, tā veidā mēs domājam veidot šīs paketes un virzīt sarunas. Tagad vai kāds uh, grib no referentiem kaut ko papildināt. Anna, nu, lūdzu. Priekšsēdētē. Es domāju, ka šis trialogs būs pārsvarā par 2014. gada budžetu, bet iznāca tā, ka tas viss ir pazudis šajā visu citu problēmu gūzmā saistībā ar budžeta grozījumiem un DFS. Mums tiešām bija viedokļa apmaiņa. Mēs domājam par to, kā balsot par 2014. gada budžetu, un reakcija no padomes puses mūs ne, pavisam nepārsteidza. Viņi nepiekrīt tam, ka mums, mēs esam nobalsojuši par budžetu, kas ir virs viņu priekšlikuma summas, un ka tas arī pārsniedz komisijas piedāvāto. Un it, tur problēma ir tāda, ka mēs izmantojam fleksibilitātes instrumentu struktūru fondiem un viņu uzskata, ka frontloading jauniešu institīvām ir, ir jāfinansē vairāk caur sociālajiem fondiem un jāatrod nauda no citiem fondiem un nevis jāprasa vairāk, bet mēs prasam vairāk, jo bija arī papildus finansējums Kipras sakarā un vēl bija arī maznodrošināto personu fonds kur, kur mums vēl ir jāatrod kaut kāda naudas līdzekļi, ko varētu arī no sociālā fonda ņemt. Runājot par, eh, par eh, ārlietām, arī tur viņi uzskata, ka mums ir jāatrod nauda kaut kur citur, bet es domāju, ka mēs esam stingri pauduši savu nostāju, ka tā ir humanā palīdzība. Un tad vēl viņi uzskatīja, ka ir eh, jābūt mm, augstākai rezerves maržai noteiktās jomās vietās. Un tas nozīmē, ka mums ir paredzētas ļoti detalizētas diskusijas par budžeta līnijām. Mums ir ļoti laba argumentācija, kāpēc mēs pieprasam pieaugumu, piemēram, par aģentūrām. Uh, ļoti daudz svarīgi cilvēki šobrīd ceļo uz Lampedūzu un viņi tur sola visu kaut ko. Mēs esam 2,5 miljonus devuši ekstra naudas Frontexam, vēl esam piešķīruši papildu līdzekļus, lai skaidrotu cilvēkiem Āfrikā, ka dzīve Eiropā nebūs nemaz tik brīnišķīga, ka kontrabandistu skaidrojums nevienmēr atbilst reālai situācijai, kas nav tik rožaina mēs e, rīkojamies tā apsteidzot notikums. Un tagad mums ir, mūsu rīcībā ir ļoti labi argumenti, kur mēs varētu piedāvāt padomē, un tad, kad notiks diskusijas, mēs nāksim ar saviem labajiem argumentiem. Mēs esam gatavi ķerties pie šīs detalizētās diskusijas. Un e, tad, kā jūs teicat, lietas notiks paralēli, būs dažādi maksājuma līmeņi padome domā savādāk. Mēs ne tikai esam atjaunojuši kādas summas, ko piedāvāja komisija, un es domāju, ka tas ir absolūtais minimums, pilnīgi sarkanā līnija, bet vēl mēs esam gājuši arī vairāk, jo saistību apropriāciju pusē mēs arī esam palielinājuši. Mēs negribam palielināt vēl vairāk šīs atšķirības šķirtni starp solījumiem un, un to summu, ko faktiski mēs spējam samaksāt tad arī šeit būs diskusijas par problemātiskiem jautājumiem. Bet eh, tagad mēs esam tādā situācijā, kad viss būs vienā lielā diskusiju tematikā, vienā tādā kopumā. Tas nav tā, kā es to būtu vēlējusies, un arī vieglāk nebūs, bet lielākā problēma ir tā, Lavijas kunga budžeta grozījuma projekts. Un viss šis jautājums par to, kā atrisināt visas problēmas, lai mēs varētu piekrist DFS tālākai virzībai. Jā, turpiniet priekšsēdētājs varētu rezumēt, ka daudz gadu finanšu schēma ir plūdu upurs, un mēs mēģinām turēt galvu virs ūdens. Uh, Jūsu komentārs es varu došu vārdu citiem referentiem un kolēģiem, kas vēlējās izteikties, taču es izmantošu to, ka ir klāt komisijas budžeta ģenerāla direktorāta direktors. Paldies, ka jūs esat klāt. Vēlos uzdot jautājumu, um, par kuru viņš var domāt līdz izsakās citi kolēģi. Proti, Anna Jensen nu pat teica, runāja par uh, ES komisijas un padomas augstu amatpersonu, un tā izskaitā ar Eiropas parlamenta augsto amatpersonu sekām, uh, par to, ko viņi teica par uh, nesenās Lampedūzas stratēģijas sekām. Uh, un ko viņi ir teikuši saistībā ar humano problēmu, Sīrijas pilsoņu kara dēļ. Protams, mūs uh, arī smags kar, šis karš. Mēs varam būt tikai gandarīt par to, ka komisija ir pieņēmuši lēmumu kaut ko darīt, taču ņemot vērā, ka mēs saskaramies ar milzīgām budžeta grūtībām pat labam, mums būtu svarīgi zināt, uz kuru gadu un uz kuru budžeta pozīciju eh, tiks attiecināta šī izdevuma no budžeta un uh, kāda veida budžeta kategorija, tad tā ir saistība apropriācijas vai maksājuma apropriācijas. Paldies, Giovanni, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, kā nu pateicām Jensena vakar. Trialogs lielā mērā bija pētījums 2013. gada grozījumu budžetiem. Es gribētu sniegt kolēģiem īsu kopsvilkumu, un tad es piebildīšu jautājumu komisijai, ja jums nav iebildumu, jo dažkārt, kaut arī tiešām reti, ir nelielas detaļas, kur sakrā mums vajadzīga plašāka informācija, lai iegūtu labu kopskatu runājot par grozījumu, par budžetu grozījumu numuru 6, un es tagad e, iešu cauri mm, katram no grozījumiem pēc e, kārtas tāds sastais, numurs 6, nav šaubu par to, ka to nav izskatījusi padomu, tas attiecas uz resursiem un uz resursu ietvaru pārskatīšanu Mērķis ir ņemt vērā to, ka samazinās muitas nodevas. Tātad samazinās ienākumi. Taču tas nav jāņem vērā budžeta grozījumā, jo padomu to vēl nav izskatījis. Runājot par budžeta grozījumu numur 7, kas saistīts ar Eiropas sociālo fondu 2013. gadam un daudzgad finanšu schēmu sākumu, Tas attiecas uz sekām tam vienošanās gadījumā, kas tika panāks ar padomu. Te ir runa par kompensācijām trijām dalībvalstīm - Francijai, Itālijai un Spānijai. Un ir runa par 130 miljoniem eiro. Šie resursi tiktu izmaksāti pašreizējās daudzgad finanšu schēmas ietvaros, taču tas ir saistīts tagad ar, daudzga, ar nākošo daudzgad finanšu schēmu. Šaubu nav par to, ka parlaments to izvērtēs, izskatīs šo budžeta grozījumu numur septiņu mm, kad panāksim vienošanos par budžeta grozījumu numuru 8 un iespējams panāksim vienošanās arī par citiem neatrisinātiem jautājumiem. Tie pat labi neatrisināti, jo tie ir saistīti ar daudzgad finanšu schēmu. Runājot par eh, budžeta grozījumu numuru 8, Eiropas koreper ir paudis savu vēlmi, kaut arī vēl neoficiāli. Tomēr mēs varam interpretēt to, kas noticis koreperā. Vienpārs eh, tika lūgts, eh, lai skaidri atainoto šī komisijas griba. Te ir runa par nelielu summu 14,7 miljoni eiro. Eiropa šo skaitli 14,7 miljonu labi apzinās un koreper lūdz uh, nedaudz samazināt. Um, budžeta grozījumu numuru 8. Mums ir jāsaprot, ko uh, īsti šie 14,7 miljoni nozīmē, ar ko tie ir saistīti, ja jau Koreper teica, ka izvērtējumā bija kļūda, tad aplēses bija nepareizes. Mēs vienojāmies pagātnē, kad bija runa par solidaritātes uh, fondu, tad jāzina, ar ko konkrētā summa ir saistīta. Un tad vēl ir budžeta grozījums numur 9, un šai gadījumā ir skaidri zināms, kā pārdomis priekšlikums izmantot 400 miljonus no 500 miljoniem no globālā pārskaitījuma, globālā pārcēluma, lai finansētu Nacionālo solidaritātes fondu, uh, par to mums vēl ir jādomā. Tas, ir, tas dod pamatu pārdomām. Varbūt šo pārnesu varētu samazināt. Ja mums jāzina tiešām no komisijas avotiem, tas varētu samazināt zināmas pētniecības pro, projekts un cik lielā mērā tas nozīmē to, ka mums neizdosiet īstenot visas Eiropas programmas, kā bija plānots. Un tad pēdējais jautājums komisijai, es atvainojos, ja uzdod jums šodien tik daudz jautājumu, taču tiešām vēlos izmantot šo izdevību, iegūt eh, kopā no jums. Mums nepieciešama visa informācija, lai mēs spētu pieņemt šos lēmumus. Gribu zināt, kādas komisijas skatījumā būs sekas no tā, ja nenotiks eh, balsojums eh, oktobrī par budžeta grozījumu numur 8, ko nozīmē šī balsošanas pārlikšana uz novembri? Vai tas nozīmē to, ka arī maksājumu dalību valstīm tiks uh, atlikti? Vai tas nozīmē to, ka būs uh, milzīgas negatīvas seks arī komisijas naudas plūsmai? Uh, un tad nenāks arī iemaksas no dalību valstīm, tad būs operatīvas grūtības. Nu, katrā ziņā ar to tad arī mans jautājums beidzas un pateicos par atbildēm jau iepriekš. Paldies, Giovanni, turpin priekšsādātājs, visam skaidri Monika Lūdzu. Dargais priekšsēdētāji par parlamenta uh, budžetu runājot par šīm problēmām vispār negribētu izteikties. Pavisam īsi tikai atsaukšos uz Giovanni Lavie budžeta grozījumu. Uh, jo tur eh, pēc vakardienas diskusijām tomēr problēmas ir eh, tiešām acīm redzamas. Mans uh, galvenais jautājums galu galā ir sekojošs. Mēs kā parlaments esam noteikuši prioritātes atsevišķās jomās, bet uh, viena ir īpaši svarīga, kas mūsuprāt noteikti ir jāfinansē pilnīgi pilnā apmērā. Un tā ir pētniecība. Tur ir dažādas aģentūras un varbūt jomu sadalījums. Par detaļām var diskutēt. Bet eh, šeit ir eh, milzīga problēma. Vai viss bloks pētniecība ir problemātisks. Un eh, ņemot vērā konkurētspēju, inovētspēju, to mēs gribējām nostādīt kā prioritāti. Tagad komisija ir piedāvājusi 509 miljonus globālo pārnesumu, ja pārvērtojumu. Uh, Um, piedāvājis, un, uh, bet kas mums ir vajadzīgs? 400 uh, miljonu plūdiem, apmēram 100 miljonu Sīrijas un līdzīgām šitām palīdzības lietām, bēgļiem un tā tālāk. Un tad, uh, ja es precīzi paraugos, tad ir pētniecības joma, kur ir vajadzīgi 328 miljoni un 331 miljonus eh, ir piedāvāts kā ietaupījumi, bet tad no tiem eh, līdzekļiem viņi neko nesaņēmis. Pirmais eh, ietaupījums attiec uz ITER, un tas neietekmē programmas, jo ITER jau ir nokavējumi, iekavējumi. Un tas tā parasti ir, it ir tā parasti notiek, un tā tas noteikti arī turpināsies, bet tas vairs neprādīsies nākamā gada tabulā, jo šis, eh, šī kavēšanās eh, visu laiku turpinās, un tad tur beigās tikai būs problēmas. Bet, nu labi, varbūt 2016. gadā tad tas parādīsies. Patiesībā man joprojām nav skaidrs, kā tas var būt, ka uh, ir. Uh, liels budžets, pat ja tas ir 2013. gads, un tagad es atsaucos uz savu pieredzi lauksēmniecībām, citām lietām, proti, ka no budžeta, kas vēl paliek 55 miljārdi, kas mums ir, jaņem, vēl paņemam nost to 600 miljonus, kas ir atlikti uz 2016. gadu uz lauksēmniecības budžetu, ja mēs kaut kur 200 miljoniņus varētu atrast, lai šo globālo pārvietojumu pārnesumu palielināts uz 709, uh, un tas pats attiecas uz uh, pētniecību, tad mēs varētu uh, uh atvieglot uh, situāciju 2014. gadā, jo tik ļoti samazināt finansējumu pētniecībai nav pieņemami. Par sīkām detaļām vēl varam uh, diskutēt, bet tik milzīgu finansējumu samazinājumu pētniecībai, to mēs vienkārši nevaram akceptēt. Jau 2014. gadā būs samazināts uh, finansējums, un ja mēs vēl iekļausim 2013. gada rēķinus, varbūt tie nebūs 330. Uh, e, labi, paņemsim šos 200 miljonus, nu tad eh, dieva dēļ šajā milzu budžetā kaut kur ir jāatrod 200 miljonu pārvietošanai, jo pretējā gadījumā es vienkārši uzsprāgšu, tā nevar būt. Es būšu izmisumā, un tad, ja beigās 2014. gada budžeta kontrolas komitejā uh, par 2013. gada rezultātiem būšu lasījusi, izlasījuši tātad, ka kaut kur viens miljārds būs palicis pāri, tad es vienkārši būšu nikna. Tātad es uh, atvainojos, ka man uh, šo pēcpazienu būs jādodas prom, jo man ir vakarā tikšanās, uh, bet es uh, prasu. Um, Es arī iesniedzu nelielu priekšlikumu, ar to pietiktu. Uh, ja uh, man informācija, uh, ko saņēma, ir pareiza, tad līdz novembra vidum padome vēl varētu izrādīt savu saprātu, un mēs izvairītos no ļoti daudzām rūpēm, un tad mēs arī varētu vienoties par uh, dažādiem budžeta grozījumiem. Mēs nebūtu laimīgi, bet nu, mēs knapi, knapi, bet varētu vienoties. Um, to es vienkārši šodien gribēju pateikt jo, manuprāt, ir jābūt iespējamam kaut kur atrast šos 200 miljonus eh, tādam globālam pārvietojumam pētniecībai. Padomē taču arī ir iejūtīgi šajos jautājumos, mums nevajadzētu pārcelt uh, daudzus rēķinus. Um, nevar būt tā, ka mums ir uh, jākavē projekti laikā, kad mēs sakām, ka jāturpina inovācijas un pētniecība. Je comprends tout à fait. Es ļoti labi saprotu. Jota Hauga. Gans kurz. Pavisam īsi, kā papildinājums tam, ko tikko teica Monika Holmajer. Nav jau tā, ka padome to naudu, kas uh, nāk no globālā pārvietojuma, grib noest brokastīs un negrib ievi, ie, ieguldīt pētniecībā. Uh, 14,7 miljonu mīnusā. Uh, tur arī uh, pētniecībā tika svītrots 8. budžeta grozījumā. Tātad viņi visur uh, pētniecībā uh, samazina līdzekļus. Viņi uh, runā skaistas runas, bet tas viss ir muļķības, ko viņi stāsta, jo tas viss netiek papildināts ar reāliem finanšu līdzekļiem. Hélas, vous avez raison. Diemžēl jums ir taisnība, kā vienai tā otrai, saka priekšsēdētājs ģenerāldirektora kungs. Jums tik uzdot vairāk jautājumu. Lūdzu, vārds jums. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu atbildēt uz šeit uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, Lampedūza. Komisijas priekšstādātājs Barozo kungs nesen apmeklējot Lampedūzu paziņoja, ka 18 miljonu eiro tiks mobilizēti. Eh, mēs tos atradām pie saistībām, un tas attiecas uz uh, budžeta pilnvarām. Tur vēl klāt nāk 14 miljonu, ko arī esam atraduši. Uh, Un tas notiks eh, trešās kategorijas pārvietojuma ietvaros. Eh, šis finansējums parādzēts Eiropas eh, bēgļu fondam, galvenokārt tieši bēgļu, bēgļu plūsmu pār, pārvaldībai. Domāju, to es atbildēšu šodien. Jā, paldies, ak, priekšstādā. Tā runa ir par 2013. gadu. Tā, tad, tie, tie Tās ir saistības attiecībā e, uz 2013. gadu. Labviegs kungs uzdev jautājumu par budžeta grozījumu numur 8 un par 14,7 e, miljonu pielāgošanu no padomas puses. Padomas skatījumā šī pielāgošana ataino neatbilstību starp maksājumu iegrāmatošanu. Tādā veidā tiek uh, iespaidot solidaritātes fonda līdzekļi. Un tad tas būs jāskata līgumā, kad pienāks īstais brīdis. Nav nekāršo par to, ka šeit slēpjas tās grūtības, kas cits starpā nav um, attālināts no budžeta grozījuma numur 9. Jā. Budžeta grozījums 9. Eh, jāmēģina atrast 300 miljoni. Tā tad 200 miljoni. Es labprāt tos atrastu globālajām pārvietojumam. Uh, lai mazliet vairāk līdzekļu varētu piešķirt maksājumiem pētniecības jomā. Mums pēdiņās bija paveicies, ja tā varētu sacīt, tāpēc, ka mēs sagatavojām globālo pārvietojumu un secinājām, ka ir 289 eh, miljoni Eh, kas palikuši pāri, tāpēc, ka bija aizkavēšanās maksājumos. Ja šādi nebūtu bijis, tad pārsteidzošā kārtā globālais pārvietojums būtu 220 miljonu eiro, tātad vēsturiski viss zemā, viss nelielākais globālā pārvietojuma apjoks, apjoms kopš uh, Eiropas kopienas pastāvēšanas. Tātad 200 miljonu eiro mēs esam gatavi tos vēlreiz pameklēt. Nu, katrā ziņā mēs vadāmies no labās gribas, un ģenerāla direkcija mums saka, ka varbūt kaut kur ir slēpts <laughs> vēl slēpti līdzekļi, taču mēs zinām, ka jau 509 miljonu eiro Tos nebija viegli atrast. Runājot par eh, budžeta grozījumu projektu numuru 9, tad 409 miljoni tiek izmantot, lai finansētu budžeta grozījumu, tad patiesībā paliek pārni vairāk par 100 miljoniem no globālā pārvietojuma, un šie 109 miljoni. Tad paredz, ka ir jāizmanto visi nepieciešamā līdzekļi Sīrijas, bēgļi no Sīrijas. Jūs zināt, ka mums ir milzīgas problēmas ar maksājumiem saistībā ar uh, humāno palīdzību ir 78 miljoni eiro, kas uz to ir aizgājuši. Tā tad ir nepieciešama vēl 31 miljons, lai sēktu izdevumus. Tā tad it kā šī summa nav liela. Un no komisijas puses mūsu secinājums ir tāds, ka šādos apstākļos prioritāte būtu jāpiešķir maksājumiem tiem labam guvējiem Um, kuru gadījumā, ja mēs neapmaksājam, tad mums būs sankcijas par aizkavēšanos. Mēs jau tagad varam paredzēt šādu situāciju. Tātad mēs viņiem piešķirsim prioritāti, viņi būs prioritāri attiecībā uz fondu piešķīrumu, atrašanu, finansējumu atrašanu. Tagad runājot par pat labā notiekošo. Tās fakts, ka balsošana par budžeta grozījumu projektu numuru 6 un 8 nenotiks agrāk kā novembra plenāra sesijas laikā. Šī plenāra sesija notiks 19. novembrī. Reglamenti noteikumi par pašresursiem ir pavisam skaidri Proti, ja par budžetu notiek balsojums pēc mēneša 14. 15. datuma, tad finansējumiem, finansējumam jānoto komisijas rīcībā pirmajā darba dienā, tajā mēnesī, kas ir nākošais pēc balsojuma mēneša. Tātad, ja balsojums būtu noticis pirms 15. novembra, tad Eh, šis datums būtu pirmā darbdiena decembrī. Taču, tad, ja plenāra sesija notiek 19. novembrī, tad saskaņā ar noteikumiem ir runa par šo datumu 2. janvāri. Šīs situācijas rezultātā komisijai būs ļoti nopietnas bažas par tekošajiem maksājumiem. Mums ir uh, saistību apropriācijas, taču mums nav. Mums ir maksājuma apropriācijas, taču, diemžēl, mums uh, nav iespēja to visu sekt, un tas nozīmē to, ka mums obligātā kārtā būs jāatliek mūsu maksājumi uz kādu datumu, uh, visticamāk kādu datumu novembra beigās. Taču mēs esam spiest pārtraukt mūsu maksājumus uh, līdzekļu guvējiem līdz novembra beigām. Tā, tāda ir pašreizējā situācija, tā mū, ļoti nopietni nodarbina mūsu prātus, ņemot vērā to, kā tas atsauksies uz līdzekļu ieguvējiem labumguvējiem. Taču man skaidri jāsaka un jābūt lojālam un jāsauc lietas īstajā vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Merci, monsieur. Paldies, ģenerāldirektora kungs. Paldies par šiem precizējumiem. Tā es saprotu, runājot par manu jautājumu. Būs nedaudz vairāk par 30 miljoniem eiro Un šo, šī summa tiks piešķirtā Lampedūzas upuriem. Un tas tad būs e, saistībā ar šo pārvietojumu, saistību apropriācijām. Un tas būtībā neatiec uz mūsu problēmu, uz 2013. gadu maksājumiem. Tā, tāda bija man jautājuma būtība. Es saprotu arī to, Tas gan man nepārsteidz, man jāsaka, bet nu paldies, ka jūs to atklāti pateicāt. Kā? Ja mēs tagad paliekam pie padomas nostājas, ka ir paredzēts finansēt budžeta grozījumu numuru 9, pilnīgi ar globālā pārvietojuma finansēm, tad 400 miljonu apjomā. Ja mēs paliekam pie šīs nostājas, tas nozīmēs to, ka mazliet brūto uh, skaitļos ir jāizvēlas starp to, ka tiktu upurēts bēgļi no Sīrijas, vai arī mēs atteiktos no līdzvarot budžeta īstenošanas. Jo, ja jūs esat spiesti maksāt sankcijas par aizkavēšanos, par maksājumu aizkavēšanu, tad tas nozīmē, ka komisija Eiropas Savienība uh, nebūs ievērojis uh, paredzētos termiņus, nu, to var skatīt katru pozīciju atsevišķu referents, to var darīt, taču skaidri jāsaprot, kāda tad ir īstenā situācija, kas tagad notiek. Un katrā, katrai institūcija, katrai personai būs jāuzņems atbildība par to. Tagad runājot par aizkavēšanos, kas izrieties no par aizkavēšanos lēmumu pieņemšanā. Atgādināšu, ka šī aizkavēšanās. Es gan uz to neuzstāju. Es negribu te kādu vainot. Mm, tas nav tas, ko es vēlos darīt. No tā nebūtu jēgas. Es vienkārši atgādināšu. Kā budžeta grozījums numur 6, 2 miljārdi 6, 700 miljoni e, pašu e, tātad ieguldījumi e, maksājumi no dalībvalstīm, bruto maksājumi. Šie maksājumi ir ārkārtīgi nepieciešami, tāpēc, ka recesijas dēļ ir samazinājušies ienākumi no muitas, tāda komisija ir iesnieguši šādu projektu. Taču padomu šo projektu nav pieņēmusi, un mēs ar to vēl ar, arī nesam nodarbojušies, un padomu nevēlas tos, to pieņemt laikus. Tātad šeit problēma ir tieši padomis atbildība ir savi apsvērumi, kāpēc padomu tā rīkojās, nu, tie ir pamatot apsvērumi, taču padome pilnīgi un nemaz vispār neuzņemās atbildību par to pa, tematu, par kuru ārpus šīm sienām vispār neviens nerunā. Katrā ziņā skaidrs, ka nav vērts virzīt tālāk sarunas ar padomu par budžeta grozījumu numuru 8, jo katrā ziņā skaidrs, ka mēs nebūtu varējuši par to balsot plenāra sesijā nebūtu varējuši balsot par budžeta grozījumu numur 8, jo komisijai nav arī 309 miljonu, tāpēc, ka padome ir rīkojusies nesaprotam, rīkojusies tā, lai nevarētu savā darba grafikā pieņemt un balsot par budžeta grozījumu numuru 8 pirms 30. oktobra. Tātad runājot par darba grafiku vai kalendāru, mēs esam atkarīgi no padoms. Pat labam mēs nevienam neko nepārmetam, taču, ja ir kādi, kas sūdzas, tad mums viņiem skaidri jānorāda īstenais vainīgs. Labi. Ņemot vērā to, ka šeit izskanēja, aicinu mūsu referents, nu, katrā ziņā <laughs> viņi jau tā rīkojas, bet, nu, mudina vēl vairāk uzņemties savu darbu šeit komitejā un apzin, secināt, kuras pozīcijas skar globālais pārvietojums un katru pozīciju atsevišķi izskatīt attiecībā uz to, kāda ir padomes nostāja. Mēs zinām, ka padomu no 500, 509 eh, miljonus grib uh, pārskaitīt. Tad jautājums, vai 109 miljonos paliek 200 miljonu pētniecībai, taču katrā ziņā mums ir, mūsu referentiem ir jābūt pavisam skaidrai nostājai attiecībā uz šo, šim globālajiem sarunām. Tātad Tie ir svarīgie jautājumi mūsu draugs Tanāha lūdzu. Eh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms liels paldies par eh, skaidrojumu par to, kāda šobrīd ir situācija Tas noteikti visiem referentiem būs ļoti noderīgi, kas strādā pie šiem svarīgiem jautājumiem, bet es gribētu pieminēt politisku jautājumu. Mēs taču esam politiska institūcija. Ja es jūs pareizi sapratu, tad eh, jūs teicāt, ka priekšsādātāja konferences nolēma lēmumu par daudzgad finanšu schēmu, jeb DFS atlikt uz novembri, ja? Es nezinu, vai tas ir neatgriezenisks eh, lēmums vai jau ir tā oficiāli tas pieņemts. Es vienkārši gribēju uh, šeit norādīt uz divu veidu problēmām. Pirmkārt, politiska problēma. Uh, Man ļoti žēl, ka šāds lēmums tika pieņemts, jo tas nozīmē, ka tas, ko mēs šeit darām, uh, tas raida signālu mūsu pilsoņiem par to, ka mēs atkal radām sajukumu, samulsumu jautājumā, kas nākamnedēļ būtu uh, Uh, jānoskaidro. Un uh, vēl viena problēma ir saistīta ar budžetu politiku un ar uh, Giovanni minētajiem budžeta grozījumiem. Nu, attiecībā uz visiem budžeta grozījumiem būtu jārod īpaši risinājumi patiesībā. Es to nesapratu tā, ka priekšsādātāji uh, konference uh, ir norādījusi uh, juridiskus pamatojumus uh, šo jautājumu atlikšanai, jo, manuprāt, uh, gan juridiski, gan budžeta politikas kontekstā šīs problēmas ir atrisināmas. Šeit būtu jāizmanto spēkā esošie noteikumi. Bet man godīgi jāsaka, ka man tiešām ir ļoti žēl, ka šāds lēmums tika pieņemts. Uh, būtu bijis iespējams atrisināt problēmu arī līdzšinējos termiņos, un ļoti grūti ir arī paskaidrot pilsoņiem, ka mums nav izdevies atrisināt šos jautājumus, kas patiesībā a, galvenokārt ir a, procedurāls dabas. Un te tiek tikai izmantoti, lai atliktu a, lēmumu pieņemšanu pēc būtības. Un kā jau teicu, šobrīd man tiešām šķiet ļoti sarežģīti, eh, domājot par to, kā to izskaidrot pilsoņiem, vēlētājiem, jo šīs taču nav uh, problēmas pēc būtības, bet uh, tikai procedurālas, un tās mēs tad nespējam atrisināt, lai dotu zaļo gaismu uh, tik svarīgam finansējumam šajā laika posmā jo ļoti svarīgi taču ir stabilitāte. Mums ir jācenšas nomierināt iedzīvotāji, iedvest viņiem uzticību, un šeit galvenokārt ir runa par tiem uh, cilvēkiem, kas uh, saņem maksājumus no Eiropas fondiem, un ko mēs darām? Mēs raidām tieši pretēju signālu, radām tikai vēl lielāku sajukumu, un cilvēki to nesaprot. Es zinu, ka tas ir politisks lēmums, uh, ģenerāldirektoru kungs jau izstāstīja, kādas viņam ir problēmas, arī meklējot uh, risinājums uh, uh, visiem finansējumu punktiem, visām vajadzībām, bet es, priekšsādātāja kungs, gribētu izteikties politiski, un tas ir arī pieņemam, jo šī ir politiska institūcija. Paldies, dārgais draugs! es priekšsādātāju konferencē aicināju, lai uh, budžeta komiteja uh, vēl tomēr ņemtu vērā 23. oktobru kā iespējamo datumu, bet tas nebija lēmums, ko pieņēma priekšsādātāju konferences. Nebūs uh, nekādu izmaiņu šajā lēmumā, bet, uh, dārgais draugs, raugoties uz sabiedrības viedokli, tas nav tikai procedūras jautājums, tā nav parlamenta problēma. Kā lai parlaments balso par tekstu, par kuru padomu vēl nav balsojusi? Jā, ir uh, kavēšanās, bet tā nav parlamenta vaina. Un kāpēc padomu nav balsojums? Tāpēc, ka virkne uh, dalībvalstu nevēlas vai nespēj finansēt Eiropas budžetu. Tātad Uh, mūsu un jūsu budžetu. Tā ir patiesība. Ja gribam runāt politiski, tā ir patiesība. Bet sistēma ir tāda, ka uh, valdības slēpjās. Šis temats, par kuru mēs runājam, šeit ir runa par miljardiem eiro. Šeit ir runa par sociālo politiku, par humāno palīdzību un tā tālāk tā ir palīdzība jauniešiem, kas ir bez darba. Tas viss mums ir vajadzīgs. No padomas puses eh, viņi eh, to visu apspriež tikai eh, funkcionāru līmenī. Aiz slēgtām durvīm mēs vispār nezinām, kas tur tiek runāts. Neviena dalībvalsts neuzņemas savu politisko atbildību padomē par šiem jautājumiem. Un tad, kad tas uh, nonāk uh, uh, padomē, tad tas viss ir aizslēgtām durvīm. Tas viss, kas parādās uz ārpusi, ir tas, kas notiek vai nenotiek parlamentā. Un tad, kad ir kavēšanās, tad, protams, tā ir parlamenta vaina. Ja uh, mēs un es, uh, nu jā, es to vismaz darīšu savā valstī. Uh, Jā, tagad mēs esam uh, opozīcijā, bet to es darītu arī, ja mēs būtu koalīcijā. Proti, mēs vērsīsimies pret šajām kavēšanos, kas ir nepieņemama, un arī teiksim, ka tā ir valdības vaina. Mēs esam gatavi lemt kaut vai rīt. Pēc tam, kad uh, valdības būs izpildījušas savus mājas darbus, uzņēmušās savu atbildību, pieņēmušas lēmumus, uh, kad tās būs nobalsojušas, jo uh, Uh, vispirms balsojums par budžetu ir jāveic padomē un tikai tad parlamentā. Tātad mēs esam gatavi kaut vai rīt sākt sarunas. Piebildīšu, ka, ja mēs būtu uh, pieturējušies pie parlamenta pozīcijas, tad visas problēmas, uh, kas ir saistītas ar uh, maksājumiem 2013. gadā, būtu atrisināts jau jūnijā, jo parlaments DFS sarunās teica, mēs pieņemam Eiropadomas skaidļus. Labi, tie ir zemi skaidļi, tie ir pazemināti apjomi, tos mēs pieņemam, bet mums ir virkne nosacījumi. Un proti, viens no nosacījumiem ir, lai 2013. gada budžets tiktu izpildīts saskaņā ar līgumiem, ņemot vērā visas saistības, kas ir uzņemts, apmaksājot visus rēķinus, kas ienāksies 2016. gadā lai jaunais septiņgadu periods var sākties uh, ar nomaksātiem rēķiniem. Un Eiropas komisija jau toreiz izvrē, izvērtēja 11 miljārdu eiro papildinājumu 2013. gadam, parlaments šo pozīciju atbalstīja un prasīja 11 miljārdus. Toreiz padome bija tā, kura ņemot vērā vairāku valdību problēmas, tās ir man un jums, tuvas valdības, Viņi uh, akceptē vienkārši 7,3 miljārdus kā pirmo uh, daļu, un tagad padomu mums saka, nu, jā, 3,9 miljārdi mums būs, bet, nu, mēs paņemsim no 400 miljonus. Nu, tāda ir situācija, kurā mēs esam. Mūsu politiskā vienošana vienošanās ir apšaubīta, tad, kad es parakstu līgumu, tad es to ievēroju uh, padomu parakst līgumu, pēc tam saka, ah, nu mums ir jauni nosacījumi, nu, bet mēs nevaram darboties tā. Jo pretējā gadījumā Eiropas parlamentam nav nekāds jēgas. Parlaments tikai uh, pieņem to, ko pasaka padome, un tad, kad parlaments to nedara, tad ir skandāls. Katram ir sava atbildība, ir līgums, un padomē ir jāievēro savas saistības, un mēs nevaram ieņemt pozīciju par šo jautājumu pirms padomu nav nobalsojis. Un kāpēc ir kavēšanās padomē? Tāpēc, ka sastais budžeta grozījums 2 miljardi 600 miljoni uh, eiro pašu resursu, kas nāk no nacionālajām iemaksām, Tāpēc, ka virkne valstu ir milzīgās uh, finanšu problēmās, nevar iemaksāt savas iemaksas. Tās varēs iemaksāt tikai 2014. gadā. Tātad politiskā realitāte ir tieši tāda, un man ir žēl, ka padome un valdības uh, nav pietiekami drosmīgas to publiski pateikt. Mēs varam saprast, ka vairākām valstīm, tā skaitā manējai, ir uh, budžeta problēmas un nevar šobrīd šīs valstis iemaksāt Eiropas budžetā. Bet uh, man uh, tomēr labāk patiktu, ja tas tiktu teikts publiski, ja eh, tas tiktu nests atklātībā, un tad būtu pilnīgi cita diskusija. Un es gribētu teikt noslēgumā, ka parlaments nevar tikt kritizēts nekādā veidā. Mēs neesam vainīgi, ka ir šī kavēšanās, tā ir padomē, uh, būs uh, maksājumi, kas aizkavēsies, arī jomās, kas ir ļoti delikātas, un tas nāks ļoti nepiemērotā laikā ekonomiskā, sociālā un humānā kontekstā. Hartonga kungs, lūdzu. Voorzitter, mijn uh, geachte collega van het EPP die zei zojuist dat uh, dit al. Godātie Eiropas Tautas partijas kolēģi saka, ka Eh, tas pilsoņiem nav izskaidrojums, kas te notiek. Eh, ja mēs paraugāmies uz visiem budžeta grozījumiem, tas viss ir ļoti haotiski, nesaprotami, kas viss tie ir par grozījumiem. Politiskais eh, risinājums šķiet vienkāršs, bet te vienkārši tiek izslēgta gaisma un aizsvērtas durvis. Vismaz tas ietaupa naudu. Man jāuzsver, ka jūs runājat politiski, varbūt pareizi, bet uh, ne manā vārdā. Jā, tas ir skaidrs. Je vous rassure complètement. Es jūs varu pilnīgi uh, iedrošināt, ka tas tā nav. Labi. Vēl divi runātāji ir pieteikušies, un pēc tam pāriesim pie balsojumiem. Juta. Jā, Jā, pēc tam, kad Alans to visu tiešām ļoti labi izskaidro, viņš to labi izskaidroja, un man šķiet, ka to var arī teikt pilsoņiem, jo tas ir ļoti skaidri un saprotami. Tas, kas tikko tika izteikts, ka uh, budžeta grozījumi ir administratīvais haoss, tas ir nepareizi. Uh, Nevajag uh, ļauties šai nepareizajai ideoloģijai. Tas ir padomas darba rezultāts. Divus gadus viņi tā rīkojas, visās budžeta procedūrās tiek paredzēts pārāk maz maksājumu, un tad ir šie budžeta grozījumi. Jo pirms diviem gadiem mums vajadzēja pretoties tam visam, bet mēs to neizdarījām, jo mēs esam politiski atbildīgi un mēs, uh, protams, saprotam, ka budžets ir nepieciešams. Komisija to vienmēr arī uzsver. Kur tas viss noved, to mēs šodien redzam ka mums ir vajadzīgi neskaitām budžeta grozījumi un uh, jāpieprasa nauda pēc tām no dalībvalstīm. Un tas, ko Alans saka, tā tas arī ir. Dažas dalība valstis saskars ar grūtībām, un to var arī saprast. Un es uh, domāju, ka komisija arī Uh, meklē ar dalībvalstīm uh, tehniskus risinājumus, lai šī iemaksājumā nauda uh, vēlāk vai pa daļām, bet kaut kā tiek iemaksāta. Bet vēl viena lieta ir skaidra. Viena, vismaz viena dalībvalsta, dalībvalsts, kas uh, uh, ir atbildīgi par uh, piec, piekto daļu um, budžeta, ne, ar kādām grūtībām nesaskaras. Un uh, ja mēs uh, klausāmies, kas notiek uh, padomē, tad tā ir tieši tā dalībvalsts, kas visu šo procedūru kavē, kas vēl tagad uh, uzdeva vēl pa, pe, pa šo uh, gāzes pedāli. Viņi teica, jā, mēs gribam devīto budžetu grozījumu, un tikai tad, ja tas tiek uh, finansēts ar pārdalīšanu, uh, tad mēs tam piekrītam. Tie ir vācieši, kas to dara. To viņi arī, tā bija viņa iniciatīva, un visi pārējie uh, kas eh, ir atbildīgi par pārējām četrām piekdaļām, 27 daļās, tie eh, paļāvās šiem, eh, šim vāciešu ultimātam un teica, jā, nu labi, tad tā arī darīsim, un tas viss ir tik vaiprāts. Un tad Vācijas vēstnieks saka, ka padomas prezidentūrai tad tas ir jāpasaka ar ap, vēstules starpniecību budžeta komitejas priekšādātam. Kas tā par demokrātiju? Tātad vēlreiz, mēs kā parlaments eh, neesam vainīgi ne pie kā, vismaz ne pie tā, ka uh, nav prātīgs budžets. Un tāpēc tiešām, ko nedusmojies, es zinu, ka tu esi sarežģītā situācijā, jo, protams, tava partija ir valdībā, bet uh, šeit uh, tam visam nav nekāds jēgs. Mums, kā parlamentam, ir jābūt pret valdībām, vienalga vai tās ir sociāldemokrāta, liberāļa vai konservatīvo valdības. <laughs> oui, oui, oui, oui, oui. Euh, évitons peut-être de faire de la politique. Jā, patiešām. Kolēģi, lūdzu. Paldies, dārgā jūta, godājumie kolēģi. Uh, Man nebija šāds nolūks kaut ko te teikt, vienkārši gribēju darīt jums zinām. Es gribu, lai parlaments rīkojas eh, inteliģentā veidā. Es gribēju vienkārši kolēģiem teikt, kāds varētu būt tāds nevēlams šī procesa sekas, ja tas viss tiks paildzināts, un um, šīs sekas varētu būt tādas negatīvas, tieši negatīvi ietekmē cilvēks. Es nesekoju kaut kādām valdības dotajām instrukcijām, bet manā mm, gadījumā ir tā, ka es. Uh, domāju, ka mums ir arī jāizpild to, ka esam solījuši saistībā ar maksājuma apra, apra, apra, apropriācijām. Valdībām ir jāievēro arī viss tas, kas ir solīts. Kas ir solīts, tas ir jāmaksā. Es negribu šeit atvērt politisku debati, tas nav mans nolūks es eh, pat neesmu tiesīgs neko tādu darīt. Es eh, vienkārši gribu atrast veidu, kā pārvarēt grūtības, lai, lai šis bēzlis tiktu beidzot atsiets un atrisināts. Es gribu darīt visu, lai lietas būtu ātrākas, lai pātrinātu tās. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams mehānisms Tas nozīmē, eh, ka mums vajadzētu atvērt durvis, lai mēs varētu ar pašu resursiem darboties nākotnē konstruktīvi un pareizi. Tas ir ļoti svarīgs pīlārs, protams mums ir nepieciešams pieņemt DFS, un jebkuru vilcināšanos ir ļoti grūti sabiedrībai skaidrot. Es negribētu, lai rastos tāds iespējas, ka parlaments lūk, šeit kaut ko nedara saulēcīgi. Mēs tieši otrā darām visu saulēcīgi. Un es gribētu pateikties pilnīgi visiem par padarīto darbu. Mēs visi strādājam ārkārtīgi smagi un cītīgi. Gribēju vienkārši atbildēt jutai uz jutas teikto komentāru. Paldies! Mēs saprotam mums nevajadzētu rādīt ar pirkstu uz kādām konkrētām valstīm vai vainot tās. Tas ir budžeta jautājums. Mums eh, nav vairāk dienas. Mums ir tīrie donori, kā citas valstis, kas nav tik tiešas devējas. Tas nav tā, bet tāda situācija bieži parādās padomju uh, Um, padomē tieši, ja ir kāda valsts, um, kas um, prasa vairāk kā citas, tad citas valsts slēpjas aiz šīs valsts, un, protams, mūsu parlamenta loma nav apvainot kādu valsti konkrēti. Mūsu ir konkrēts uzdevums cīnīties par parlamenta interesēm, par iedzīvotāju interesēm. Uh, Mums ir jācīnās par mūsu uzskatiem un jāpauž mūsu viedoklis valdībām, kas attiecīgi pārstāv savas intereses, kas varētu būt atšķirīgs. Jebkurā gadījumā mēs neatbalstam šo pieju. Un pēdējais runātais Alda. <coughs> Obrigada, eh, prezidente. Até agora nesta Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, pārsvarā eh, runājam, klausamies, ko citi saka, un galīgi visi nesakarīgi mēs saņēmam šo informāciju par soļiem, kas ir veikti. Protams, ir jāsaprot viss šīs procedūras. Uh, jāsaprot arī kādas sekas tagad radīsies dēļ eh, kaut kāda grafika nobīdēm, praktiski un politiski, un kādas ietekmēs mūsu darba kārtību un nākamnedēļ. Tomēr, lai gan es saprotu un piekrītu tam, ka Eiropas parlamentam nevajadzētu pakļauties šantāžai, nevajadzētu padoties padomas spiedienam, mēs nedrīkstam pieņemt nekvalitatīvi paveiktu darbu, bet šeit ir arī tāds dziļāks jautājums, un tas ir tāds, tas ir politisks jautājums, kas eh, ir saistīts ar atsevišķiem elementiem, ko parlaments pats ir pieņēmis un akceptējis, lai arī es nepiekrītu, ka parlamentam vajadzētu padoties šantāžu spiedienam un es arī nepiekrītu atsevišķiem parlamenta paustajiem viedokļiem. Es nevaru visu pieņemt arī no parlamenta puses, kas tika akceptēts sarunās ar DFS. Arī zinot, kāda ir manas grupas pozīcija, ne visi piekrīt un atbalsta ļoti daudzējādā ziņā daudzgadu finanšu schēma nespēja dot mums atbildi uz ekonomisko un finansiālo krīzi. Šī schēma nepalīdz atrisināt finansiālo krīzi daudzās dalībvalstīs. valstīs Un ļoti daudzos gadījumos ir trojkas sanāksmes, un arī ar tām nav iespējams atrisināt visas problēmas. Tātad šī daudzgadu finanšu sēma neļaus mums atkal veicināt izaugsmi, atjaunot ekonomisko dinamiku un ne, neļaus e, īstenot tāds konstruktīvas izaugsmes politikas. Tātad šī daudzgadus finansējuma arī neatrisinās jauniešu bezdarbu. Šeit nav atrisināts jautājums par sociālo atbalstu. Un um, kas šeit ir apdraudēts? Mēs redzam, pie kāda rezultāta novedušas taupības politikas. Ir valstu valdības, kas veikušas taupības pasākums, dažkārt tas ir piespiedu kārtā, komisija ir piespiedusi. Uh, tā rīkoties, un tagad ir atkal šantāža, kaut kādi apvainojumi, un tas mūs ieliek tādā ļoti vājā, jutīgā stāvoklī neaizsargāti mēs tagad esam, un ne tikai mēs, bet arī iedzīvotāji, dalībvalstis. Valsts jau tā ir tādas neaizsargātas, un tagad vēl lielāks risks sakarā šo te situāciju. Uh, vai ar šo šantāžu kāds iegūst, mēs redzam, ka tieši otrādi būs zaudējumi iedzīvotājiem dalībvalstīm, un ko mēs gribam paust, mēs gribam paust savu ļoti lielo bāžu. Te ir saistība ar šo sarunu tehniku, bet Eiropas Savienība kļūst aizvien vairāk līdzīga par tādu minimalistisku Eiropu, un tāds minimāls, minimalistisks Eiropas budžets tiek akceptēts, un tagad mēs ieslīkstam tādā neoliberālisma. Mēs redzam, kā Eiropa pārvēršas politiskā un budžetārā tādā marionete ir aizmirsts tagad par cilvēkiem, par cilvēkiem, kas ir uh, griezušies pie Eiropas pēc palīdzības. Grieķijā ir humanā krīze, tad ir Lampedūzas traģēdija. Šis ir ļoti tādas bēdīgas lapas puses, kas raksturo mūsu situāciju. Es uzskatu, ka mums parlamentam ir ārkārtīgi liela atbildība šai ziņā. Uh, grupām ir jāpieņ, jālem, vai pieņemt šo daudzgadu finansējumu, vai arī to nedarīt, bet tas arī savukārt izdara, vēl viens rupceļu cilvēku, cilvēkiem radīs. Tad negribam mēs šo daudzgadu finansējumu atbalstīt. Paldies, Alda! Ļoti skaidri jūs paudāt savas grupas pozīciju. Tas bija skaidri saprotams Un jāsaka, ka daudzos aspektos mēs varam pievienoties jūsu diagnostikai. Mēs esam aizkavējušies ar balsošanas laiku. Mums vajadzētu tagad sākt balsot. Tātad laimīgā kārtā mūsu darba kārtībā, bet ļoti žēl un nežēlīgi finansējumu saņēmējiem. Un lielākā daļa balsojumu šodien nebūs, un tāpēc es piedāvāju jums sākt balsot ar 20. punktu. Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Spānijas pieteikums Comunidad Valenciāna, tas ir Spānijā. Un Lenkoviča kungs ir, ir referents šajā jautājumā. Lūdzu, paņemiet savas kartiņas, balsošanas kartiņas. Man nav pašam savas Un tagad 20. punkts Plenkoviča ziņojums. Eh, ir noteikti daži grozījumi, vai visiem ir balsošanas kartiņas. Monsieur Plenkovič ne veut pas voter sur le rapport Plenkovič. Plenkovič kungs nevēlas, nevēlas balsot par Plenkovič kungs ziņojumu. Jā, labi, tas ir paveikts. Tā tad varam balsot. Ir vesela virkne grozījumu, kuriem autori ir tie paši, Bērēs, Skundze un citi. Uh, un referents piekrīt šiem grozījumiem. Pirmais, otrais, trešais, ceturtais, sestais, piektais grozījums jau ir iekļauts. Uh, Balsosim par visiem kopā, jā, ja? ne? Anna, vai jūs gribat kādu grozījumu no turienes, no bloku paņemt ārā? Jā, pirmo un otro. Tātad par pirmo un otro balsojam kopā. Tāds ir bloks. Kas par? Kas pret? 1, 2, 3, 4. Atturas pieņemts. Tagad trešais, ceturtais un sestais grozījums kopā. Kas par? Pret. Hartonkungs. Atturas pieņemts. Liberāļu grupas grozījums septītais referenci pret kas par? 1, 2, 3. Kas pret? lielās grupas un Alda atturas. Hartonkungs noraidīts ir šis grozījums. Astotais grozījums referents ir pret kas par referenta grupa aktā. Cita grupa. Kas pret pārējie atturas noraidīts. Palīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Un peut voter elektroniski? Varam balsot elektroniski, vai ne? Jautā priekšsēdētājs. Vote command. Tad, ja teicu, marš pār, marš pār. Pagaidiet, kaut kas nedarbojas. Pagaidiet, iekārta un ir mainīta un vairs nedarbojas. Un ja mēs tur ieliekam priekšsēdētājs, sarunas starp priekšsēdētājiem ir palīga. Prezident Vairā. No? Ah, e come una persona. Nu, non è. Tādēļ, excusez-nous, hein, pour l'instant. Euh... Es atvainojos, saka, priekšsēdētājs ir neliela tehniska problēma. Varbūt var balsot vienkārši norādot ar roku. Oui, donc vous, ah. vous estimez que ma, okay. ma machine est impuissante. Bon. Nu, labi. Balsosim, saka priekšsēdētājs. Vai visi nobalsojuši? Mēs esam 21, 20 nobalsoja, vēl viens balsotājs nav nobalsojis. 21. Labi, beidzam balsot. 20 par 1 pret Neviens neaturējas. Apsveicam referentu. Labi, tālāk. Balsosim. Par Jūtas Hauga ziņojumu. Vispirms Eiropas Savienības dzelzceļa aģentūra un regulas 801 šķērs ir 2004 atcelšana. Divi referents grozījumi kopā, 3.4. kas par? Pret viens pret, kas atturas pieņemts tālāk. Reglamenta priekšlikums, piektais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Par normatīvo rezolūciju. Pirmais, otrais grozījums par abiem kopā, kas par pret, viens pret, paturs pieņemts. Galīgais balsojums elektronis, cerēsim, ka iekārta darbojas. Lieliski balsoja, balsojiet. Viss nobalsojuši? 20 pār, viens pret, neviens neaturējās. Ziņojums ir pieņemts. Cits augas kundzes ziņojums. Jā, jūtu lūdzu. Ich weiß, das ist jetzt... Es zinu, ka tagad tas būs nedaudz neparasti, bet uh, Mēs tikko vēl diskutējām un uh, apspriedām par bažām, kas tika paustas itre, un es piedāvāju tai vienai daļai no mutiskā grozījuma uh, vēl vienu mutisku grozījumu par sesto pantu. Pants paliek tāds, kāds tas ir, tikai tiek uh, pēc tam pēdējā daļā pievienots apspriest iespēju vai nu izveidot sekretariātu un BEREK uh, sekretariātu, vai arī pārveidot BEREK par uh, institūciju ar patiesām kompetencēm, uh, kas būtu neatkarīga no uh, dalību valstīm un Eiropas Savienības. Es zinu, ka tas uh, ir ļoti pēkšņi tagad, bet ceru, ka visi var uh, atbalstīt šo grozījumu, jo man nav obligāti jāsaka, ka tas viss ir jāslēdz, bet ir šī te otra iespēja izveidot tādu patiesi neatkarīgu aģentūru, pārveidojot Berek. Bet tam tad ir jābūt šeit iekļautam. Jā. Ļoti labi. Labi, tātad jūs ierosināt. Mutis grozījums sestajā pāntā. Ļoti labi saka priekšsēdētāji. Tātad balsosim par to pēc pārējiem grozījumiem. Tātad sākam ar pirmo Gaiera kunga grozījumu. Tajā ir mutiskais referents grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk trīs Trautmanas kundzes grozījumi. Vai par tiem varam balsot kopā? Referenti ir par. Tātad otrais grozījums. Trautman divi. Referenti ir pret. Kas par? Pilnīgi neviens. Ka, par Katrīnu. Sociālistu grupa ir ciets rieks. Trešais grozījums. Kas par? Pret. À, ah, on va, on va. À, ah, pārbaudīsim elektroniski, jo mūsu nav daudz. Tātad otrais, ak nē, trešais trautmanis grozījums. Var. Kas par? Vārds sakot, balsojiet elektroniski, saka priekšsēdētājs. Voilà. Alors, 10. 10 par, 11 pret. Tātad. Nu, kreisi ir izgāzuši trautmats kundze. Ceturtais grozījums. Referenti ir pret. Kas par? šeit neviens. Tā. Labi, kas tagad pret, vispārējie skaidrs atturas. Tātad, noraidīts. Jūtas haugas uh, mutiskais grozījums, padarot bereki par uh, visaptvarošu pilnvaru organizācija, kas neatkarīga no ES iestādēm un dalībvalstīm. Kas par? Pret? Atturas? Viens pret, viens atturējās. Tātad pieņemts. Tātad pierakstiet uh, šo mutisko grozījumu sestē pantā. Ak tā, jā, galīgais balsojums par. Uh, Jūtas Haugas atzinumu. Balsojiet, balsojiet, tas ir galīgais balsojums, saka priekšsēdētājs. <laughs> voilà. Donc, certains collègues ne savent pas ce qu'ils votent, mais ils votent. Ļoti labi. 20 pār, neviens nebija pret, viens atturējās. Triumfs. Alors, euh, il y a Tagad ir vēl viens papildu balsojums, ko es jums ierosinu pēc vienošanās ar koordinatoriem. Ir runa par devīto punktu atzinums, ko sniedzam Eiropas sociālajiem fondam, lai piešķirtu papildu atbalstu trijam dalībvalstīm tas ir eh, grozījuma, budžeta grozījuma projekts, numurs septiņi. Atzinums atgādināšu, ka budžeta grozījums numurs septiņi ir daudzgad finanšu schēmas ietvers, ietverā. Tātad tā, budžeta komitejas ietvaros mēs par to balsosim 5. novembrī. Mūsu 5. novembra pēcpusdienas sanāks laikā un plenāra sēdē 19. novembrī, jo plenāra sēdē par to balsos par visu pakotni kopā. Uh, taču mums ir jāsniedz atzinums par juridisko pamatu reģionu komitejai. Regi. Regi komitejai. Un eh, tad mums jārūpēs par to, lai politika, kur finansē no budžeta grozījuma numur septiņi, varētu finansēt laikus. Tātad Raimers Bēge ir referents Sidonija viņu aizstāja, taču katrā ziņā neviens ne otrs nav klāt, bet grozījumi nav. Tātad, kas ir par šo ziņojumu? Kas pret? Viens pret, atturs pieņemts. Apsveicam referentu un Sidoniju un vispārējos. Pārējiem pie 23. un 24. darba kārtības punkta. Te ir runa par pārvietojumiem. Très bien. Giovanni. Ļoti labi, Giovanni. Paldies, priekšsēdētāji. Ir divi pār, pārskaitījumi, pārvietojumi pieprasījumi 20. Eh, tas attiec uz bijušodien Islāmijas Maķedonijas republiku, tiek aicināts 2013. gada saistības no lauku attīstības pārlikt uz pirmsiestaišanās instrumentu administratīvām pārmaiņām. Šis pārvietojums ļaus atbalstīt infrastruktūru projektus bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā. Tā tas varēja būt arī iepriekšējā pasākuma ietvaros. Runa ir par 18 miljoniem. Aicinu balsot par. Jā, bet pastāstīšu arī par nākošo pārvietojumu pieprasījumu. Tas ir numur 27. Tas attiecas uz Valencijas komunu, un te ir runa par 840 tūkstošiem eiro, lai sektu izdevumus personalizētiem pakalpojumiem, 300 cilvēkiem, kas tika atlaist no darba no 140 uzņēmumiem, kas mainīja savu darbības jomu. Te Valencijas kopiena, um, Valencijas reģions vēlas palīdzēt cilvēkiem pārkvalificēties. Aicinu balsot par. Oui, exactly, exactly. Oui, oui, c'est en fait. Euh... Priekšstādātājs. Šis otrais, 27. Uh, pārvietojums ir Plenkoviča uh, pieprasījums. Kas par? Kas pret? Paldies atturs pieņemts. 27. kas par pret atturas pieņemts. Tā tad būtībā tāds pats balsojums, kāds bija Plenkoviča kungu ziņojumā. Paldies, Giovanni! Tagad runājot par uh, citām iedaļām, es tā saprotu, ka Heiders aizstāja. Jūs mums pastāstīsiet par uh, šiem pieprasījumiem. Paldies! Es domāju, arī šeit nevajag eh, sīkās detaļās stāstīt. Ir pavisam vienkārši. Ir divi pārvietojumi Eiropas Savienības tiesai - 105 miljonu eiro un otrs ir eh, divreiz lielāks. Ir arī, ir arī 75 tūkstoši pārskati. Referenti nav klāt, taču katrā ziņā Eh, viņš piekrīt visiem šiem pārvietojumiem. Mēs visi zinām, par ko ir runa, līdz ar to sīkāk nestāstīšu. Eh, Ļoti laba. Labi, saka priekšsēdētājs. Aicinu tomēr balsot par katru institūciju atsevišķi. Varētu jau balsot blokā, bet tas nebūtu īsti pareizi. Tātad, piektais, sestais ēst tiesas pārvietojums, kas par, kas pret, viens pret atturas pieņemts. Tālāk pārvietojums numuru 1, 2 un 3 viskopā. Kas par? Pret atturas pieņemts. Labi, paldies, Haider. Esam beiguši balsošanu un tātad aicinu pāriet pie desmitā Eh, darba kārtības punkts Karvajo kundze ir divi ziņojumi, vispirms par Kopernikus programmu. Thank you, President. Um... Paldies, priekšsētātāji. Kopernikus ir Eiropas veselības uzraudzības programmas turpinātais, to sauca GMSS. Uh, globālā vides un drošības uzraudzīšana. Tā ir ļoti vērtīga programma, kas sniedz datus un informāciju kosmosa uzraudzībai, uh, vides uzraudzībai un, uh, piemēram, sniedz informāciju civilai aizsardzībai, drošībai, vides izmaiņu izsekošanai, uh, arī satiksmes uzraudzībai. Tātad, tas lielā mērā arī uh, sniedz ieguldījumu uh, daudzu MVU attīstībā, jo tie arī izmanto šos datus. Tā ir ļoti uh, svarīga pro programma. Kopernikus programmai ir savu kategoriju 1A ietvaros 3,787 tūkstoši 3 miljoni 787 tūkstoši un 4,291 e, miljonu pašreizējās cenās. Tikai pēc tam, ka beigsies sarunas par daudzgadu finanšu schēmu, varēs fin uh, pabeigt arī šo jautājumu. Summa ir noteikta, atzinumā es uzsveru to, uzsveru trīs punktus Pirmais punkts ataino daudzgadu finanšu schēmas ziņojumu nostāju, lai nodrošinātu atbilstošu finansējumu šim projektam, līdztekus tam aizsargājot citas Eiropas programmas 1A kategorijas ietveros. Uh, ņemot vērā, ka var pārpalikušo summu izmantots Kopernikus finanšu saistības ir jāsadz no margas, kas ir paša resursu un eh, eh, paša resursu ietveros. Ir jānodrošina ekonomiski līdzekļu izmantojums un līdz ar to ir eh, finansējums jāsadala pa dažādām kategorijām ņemot vērā to mērķi. Eiropas parlamentam ir jāpiešķir lielāka loma, uzraugot un pārbaudot programmas attīstību komisijai, saulaicīgi jāsniedz visa at atbilstošā programmas informācija, īpaši attiecībā uz riska pārvaldību, grafiku un uh, Uh, efektivitātes. Tie ir trīs punkti, ko iekļauj atzinumā. Liels paldies! Paldies, referents kundze! Mināra kungs vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji! Doplnil uh, slovobs. Tikai daži punkti no manas puses. Viss labākais drošības līmenis šai programmā ir mūsu izvirzāmais mērķis. Tas nozīmē EGNOS un Galileo infrastruktūras pilnīgi izmantošanu. Infrastruktūra ir, šīs programmas ir līdzīgas Kopernikas programmai. Daudzi cilvēki nevisai saprot Eiropas Savienības kosmosa programmu nozīmi. Tas ir stiprinājis manī pārliecību, ka nākotnē mums ir jāpalielina sabiedrības informētība par eh, Eiropas Sanības kosmosa programmu nozīmi mūsu ikdienas dzīvē. Tikai šādā veidā mēs varam pārliecināt sabiedrību, atbalstīt finansējumu šīm programmām. Eiropas komisijai būtu jāizsano šis uzdevums. Es atbalstu referenta centienus veicināt sabiedrības informētību un arī vēlmi iesaistīt projektu īstenošanu Eiropas parlamentā. Esmu jau iesniedzis grozījumu, kurā paredzēts, ka parlaments ir jāinformē par revīzijas rezultātiem arī par Olaf izmeklēšanu. Eiropas parlamentā tā ir budžeta kontrolas komiteja, kuras pārziņā ir šie ziņojumi. Vēlos pateikties referentei par viņas sadarbības spēju. Paldies! Merci, Paldies, dargais kolēģi! Tātad Karvajo kundze pieņem zināšanai jūsu ieteikumus. Un runājot par šo uh, dokumentu, Protams, mēs nebalsosim. Voilà, euh, donc. Jā, tā tad eh, grozījuma iesniegšanas termiņš. Vai es atvainojos? Anna Jensen vēl gribēja, es atvainojos. Well, thank you very much. Liels paldies! Es lielā malā piekrītu tam, kas tika teikts par to, cik nozīmīgs ir kosmos politikas, bet man ir viens jautājums, ka vēl jau kundzei. Tā ir, ka uh, eh, GMIS ir uh, daļa no kosmos politikas eh, tā, un Galileo. Un eh, tur ir daudz lietas, kas sakrīt, bet tad, kad mēs runājam par izmaksu pārsniegšanu, tad man bija iespējas, ka šī programma ir vairāk tā kā uh, daudzu. Uh, nelielu projektu apkopojums, un pagātnē nekad nav bijis tā, ka tiktu pārsniegts izmaksas, un viņi mums arī garantēja, ka arī nākotnē nekas tāds nenotiks. Bet uh, tur ir, zinām, elastība, kas nodrošina to, ka var elastīgāk veidot izmaksas. Nav tā kā Galileo, ka uh, Viņi var mūs iedzīt stūrī un teikt, dodiet mums vairāk naudas, jo pretējā gadījumā viss tas, kas ir iztērēts, jau līdz šim būs uh, izšķērdēts, veltīgi iztērēts. Tātad ir atšķirīga situācija. Mums būtu jābūt piesardzīgiem, bet uh, varbūt nevajadzētu tik ļoti baidīties no izmaksu pārsniegšanas, jo nekas tāds līdz šim nav noticis, un viņi mums arī garantē, ka tas nekad nenotiks. Paldies! Kavajo kundze, vai jūs vēlaties atbildēt? Liels paldies! Es atbalstu mūsu ēnu referenta ieteikumus, proti pēc iespējas uh, izmantot uh, to infrastruktūru, kas jau ir Galileo, un uh, veicināt sabiedrībā zināšanas, informāciju par uh, un arī par Kokobu un Olaf, eh, tur jau ir zinām informācijas kanāli, kas darbojas, bet varētu vēl to visu pastiprināt. Es pilnībā piekrītu, ka šeit nav tas pats risks kā eh, Galileo vai ITER, jo šeit ir vairāki nelieli projekti. Un tomēr eh, visos projektos mēs vienmēr iesniedzam šo uh, grozījumu par to, lai netiktu pārsniegts izmaksas un lai nebūtu jāņem nauda no citām programmām, kas ir ļoti svarīgas Eiropas parlamenta, piemēram, apvārsnes 2020. Tātad šeit ir vairāk runa par tādu kā nodrošināšanos, bet jā, risks ir mazāks nekā Galileo vai ITER. Merci bien. Lielas paldies. Tātad atgādinu, ka datumi šīm kā vaļo ziņojumam ir sekojoši. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. oktobris 2012. 14. Jā, tiešām tas ir 14. Labi. Tātad 5. nebalsosim, balsosim 15. itre balso 28. un plenārsēde vēl nav noteikta, kur tas tiks skatīts. Kas uh, attiec uz šodienu? 11. punkts Vēl viens karvajo ziņojums par eh, kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības atbalsta programmu. Lūdzu, referents kundz. Liels paldies. Šis arī ir svarīgs jautājums. Tā ir programma, kuras mērķis ir izveidot eh, neatkarīgas Eiropas spējas kosmos novērošanā, objektu novērošanā lai novērstu pieaugošo uh, kosmosa objektu sadursmes risku. Šis ir ļoti svarīgs uh, uh jautājums. ASV ļoti daudz līdzekļu tērē šim jautājumam, un šis komisijas priekšlikums paredz tādu kā pastāvošās dalībvalstu infrastruktūras satīklošanu, uh, tie ir 70 miljoni septiņos gados, un tas ir diezgan pieticīgs uh, līdzekļu apjoms šim te mērķim, kas ir noteikts. Bet tas tomēr ir svarīgs jautājums, uh, lai būtu šī te novērošana, uzraudzība un lai nenotiktu sadursmes starp kosmosa infrastruktūras objektiem. Tātad šī arī ir programma kosmosa jomā, un tā ir būtiska. Šeit jautājums ir par to, ka nav specifiska budžeta likumdošanas akta projektā, un tāpēc esmu iekļāvusi grozījumu, lai tiktu noteikti šie 70 miljoni septiņos gados. Tas ir minēts komisijas paskaidrojušajā memorandā, bet otrs jautājums. Uh, Uh, proti no kurienes šī nauda nāks, nav atrisināts. Tātad uh, arī par to esam uh, iekļāvuši grozījumu, sakot, ka šiem līdzekļiem ir jānāk no Galileo un Kopernikus, jo šie projekti ir ļoti saistīti, tas ir saistīti ar mūsu kosmosa programmu drošību, un mēs varētu arī izmantot pētniecības līdzekļus, uh, Ja tā ir pētniecība, tad varam to izmantot no apvārsnes 2020, un ja ir runa par drošību, tad varam no iekšējās drošības fonda ņemt līdzekļus, bet lielākā daļa līdzekļu nāks no Galileo un Kopernikus pašām programmām. Treškārt, likumdošanas akta projektā nav noteikts, kā tiek sadalīts finansējums starp galvenajiem uzdevumiem Tā tad tiek iesniegts grozījums par to, lai nodrošinātu SST programmas trīs eh, galvenās eh, funkcijas - datu apstrāde, eh, pakalpojumi un citas lietas. Un, lai nodrošinātu skaidrību, ir jāparedz konkrētie tēriņu mērķi arī šajā likumdošanas aktā. Tātad Šo 70 miljonus eh, pa septiņiem gadiem mēs eh, iekļaujam šeit, eh, mēs norādām, no kurienes jānāk naudai, un mēs sakām, ka ir jānosaka precīzi, kā nauda kādiem mērķiem tiks tīra, tērēta. Paldies, referents kundz, Minārkungs. Pane předsedo, dovolte ještě několik drobných poznámek. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai daži komentāri. Tāpat kā iepriekšējā darba kārtības punktā, es atbalstu šo priekšlikumu kā vēl vienu Eiropas komisijas soli vairāk Eiropas Savienībā iesaistīties kosmosa aktivitātēs, kas ir ļoti būtiskas, tām ir milzīgs ekonomikas potenciāls un tās var veicināt Eiropas konkurētspēju. Šis ir uh, nepieciešams solis, lai aizsargātu jau pastāvošos un nākotnes Eiropas Savienības satelītus, jo šeit ir runa par apdraudējumu novēršanu šiem satelītiem. Uh, šo pasākumu vajadzētu finansēt no Eiropas Savienības līdzekļiem, to vajadzētu finansēt uh, lietotājiem un Eiropas Savienības programmām. Un tas uh, nāktu par labu dalību valstīm. Esmu iesniedzis trīs grozījumus saskaņā ar to, ko uh, arī vēl sasniegt referenti. Paldies! Ļoti labi, paldies! Ļoti laba sadarbība starp šī jautājuma speciālistiem mūsu budžeta komitejā, un par to man liels prieks. Par šo, un tāpat kā par iepriekšējo uh, uh, ziņojumu, uh, datumi ir tādi paši, 24. oktobris ir grozījuma iesniegšanas termiņš, 14. novembrī balsojums budžeta komitejā, un ITRE varēs balsot 28. novembrī. Paldies, Karvajo kundze, par 12. punktu. Dardena kungs nav mūsu vidū bet Ivailo Kalfins viņu aizstāja. Un viņš mums prezentēs uh, šo te ziņojumu par ES dalībvalstu gatavību efektīvi un saulēcīgi uzsākt jauno kohēzijas politikas plānošanas periodu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs sava kolēģa Frederika Dardēna vārdā informēšu jūs par viņa atzinumu. Viņš man lūdza to darīt. Manuprāt, šajā atzinumā ir jāuzsver vairāk ieteikumu, lai risinātu problēmas, kas pastāv īstenot kohēzijas politiku dalību valstīs šobrīd. Uh, Eh, jāatceras politiskais nolīgums, kas tika panākts 2016. gada 27. jūnijā, un tur jau ir norādīts prioritātes, ka jāsāk laicīgi jaunā kohezijas politika, un eh, nedrīkst eh, notikt tā, ka perioda beigās koncentrēsies visas prasības. Tad. Un runājot par uh, neizmaksātiem saistībām ir jāatrod stabils risinājums, lai uh, novērstu programmu īstenošanas apturēšanu, tāpēc, ka nebūs maksājumu. Un jāiesaista labāk vietējās un pašvaldību iestādes programmas sagatavošanā uh, līdz pat uh, to īstenošanai, lai labāk pārvaldītu šīs programmas. Ir jāveido sinerģijas starp Eiropas Savienības budžetu un dalību valstu budžetiem un vietēju un reģionālo iestāžu darbību. Un komisija, komisijai vajadzētu uh, noteikt, kā to darīt, lai uh, labāk iesaistīt vietējās iestādes, jāatceras arī makroekonomiskā kondicionalitāte un darbības rezerve. Un visbeidzot ir jāuzsver, cik uh, svarīgi būtu, lai komisija un uh, dalībvalstis uh, vienkāršotu pieeju finansējumu līdzekļiem un uzlabot kontrols mehānismus. Frederiks uh, tātad lūdz man šo te jums nolasīt, un viņš atvainojas, ka viņam nebija iespēja ierasties. Viņš eh, Liežā šo pēcpusdienu tieks ar komisijas priekšādātāju Barozo. Merci. Paldies. Mēs tiešām eh, to saprotam. Paldies par šo prezentāciju, Ivailo. Neviens negrib izteikties. Ļoti labi. Ah, pardon, pardon, excusez-moi. Es atvainojos. Kozlauska kungs. Dziękuję, panie przewodniczący. E, uważam, że... Paldies, priekšsēdētāji. Darden kungs e, uzsver svarīgus jautājumus, kas būtu jāņem vērā Regi komitejai savā galīgajā balsojumā. Es pilnībā piekrītu uh, uzsvaram, kas tiek likts uz daudzlēmņaņa pārvaldību kohēzijas politikā, es piekrītu, ka vietējās un reģionālās iestādes pilnībā būtu jāiesaista darbības programmās jau no paša sākuma līdz pat to noslēgumam, un šīs iestādes būtu jāiesaista arī šo programmu izvērtēšanā. Reģionālajām un vietējām iestādēm būtu jāsniedz atbalsts, lai tām būtu vieglāk līdzfinansēt uh, projektus. Finanšu pārvaldībai nevajadzētu negatīvi ietekmēt uh, reģionālo un vietējo iestāžu finanses, kas attiecas uz uh, darbības rezervi saskaņā ar polijas valdības priekšlikumiem. Uh, šeit vajadzētu uh, radīt drošību saņēmējiem, un šis uh, instruments, ja to pienācīgi izmantot, uzlabotu valsts finanšu efektivitāti. Paldies! Paldies, ļoti labi. Tātad es atgādinu, ka attiecībā uz šo Dardēna kunga ziņojumu kalendārs ir ļoti tuvs Karvajo kundzes ziņojumiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. oktobris 18.00. Balsojums budžeta komitejā būs 14. novembrī un Regija balsos 28. novembrī. Plenārsēdē vēl nav noteikts, kurā plenārsēdē šis jautājums tiks skatīts. Paldies, Ivailo! Un ir pēdējais punkts, kas vēl jāizskata. Ā, es atvainos 13. un 14. Tie ir zivsainiecības protokoli, viens ir ar Gabonas republiku un otrs ir ar Maroku. Maroku. Tātad Alfonsī kungs. Uh, atbild par abiem šiem ziņojumiem. Viņa nav klāt, bet Durāns kundze izteiksies viņa vārdā. Uh, donc, voilà, je remplace ici M. Alfonsi, qui n'a pas pu être. Jā, Alfonsi kungs šodien nav, tāpēc es būšu viņa vietā, kas attiec protokolu par Gabonu. Uh, šeit uh, ir runa par euh, šī līguma par zvēju atjaunošanu ar Gabons euh, valstī un tur attiecīgi nepieciešams pagarināt šo um, protokolu. 4,1 miljons uh, eiro ir summa, un Alfonso kungs uzskata, ka ir nepieciešams īstenot šo jo tas ir ļoti svarīga šī teritorija, un Eiropas kuģiem ir jābūt spējīgiem tur braukt, un arī izmaksu efektivitātes analīze ir jāveic, lai komiteja sniedz savu atzinumu dzīvsēmniecības 22. līdz 2. 22. oktobrim, tātad mums ir pozitīva attieksme pret šo te. Et donc on continue avec le Maroc Arī. Vai es iešu tālāk pie Marokas? Šeit arī ir protokols, eh, kas aizstāja iepriekšējo protokolu, kas nebija veiksmīgs, te ir vesela rinda. Eh, Pasākumu, kā piemēram iepriekšējā izmaksu efektivitātes negatīvā izvērtēšana, attiecīgi ar vēlēšanos aizsargāt noteikti dzīves, eh, dzīvju resursus un Marokas teritoriālos ūdeņus. Tad šeit ir noteikti grozījumi, e, piemēram, ir attiecīgi piedāvājums samazināt Eiropas kuģu skaitu, kas e, šeit kuģo, attiec, nu, parlamenta jautājumi nav atbildēti. Parlamenta juridiskais birojs ir nācis ar savu atzinumu un pieprasa arī vajadzību pēc konsultēšanās. Protams, šeit teksts ir atšķirīgs no ASV attiecīgā protokola. Bet um, šeit par izmaksām efektivitāti komisija ir pasūtījusi vēl vienu pētījumu, un izmaksu efektivitātes analīze ir bijusi negatīva. Uh, Un tāpēc runājot par šo tagadēju protokolu, mēs neredzam, kur tad ir mainījusies šī situācija, un referents uzskata, ka nav nekādu faktu, kas liecinātu, ka šī situācija ar izmaksām un ieguvumiem būtu uzlabosies. Un visbeidzot, tad tā kā šis jautājums ir saistīts ar budžeta komitejas jautājumu, tad ir šī te pārsvejas jautājums arī. Mēs redzam, ka noteikti dzīvi krājumi ir pārāk eksploatēti, un tāpēc, um, tā kā mūsu referentam nav bijusi arī pietiekam daudz informācijas par to, kāda, kāda ir situācija šī konkrētā zīvju krājuma veselības stāvokli, un tad dēļ šī iemesla, dēļ arī citu, citiem iemesliem, tad mēs uzskatām, ka vajadzētu negatīvi rekomendēt. Tad 20. oktobrs ir termiņš priekš grozījumiem. Très bien, donc, euh, en résumé. Paldies, tad eh, piedāvājam pozitīvu atzinumu par Gabons protokolu un negatīvu atzinumu par Maroku. Labi, nu, vai kāds gribētu vēl izteikties? Nē, tad kā jau mūsu referents teica, tad. Uh, 22. oktobrs ir grozījuma termiņš visiem, tad, tad, tad attiecīgi budžetam, budžeta komitejai ir jābalso 14. un 27. zivsēmniecības komiteja. Tas viss ir novembris. Paldies! Un mēs beidzam šo sanāksmi.